parakstītās deklarācijās. Lielas paldies! Un cerams, ka mēs visi tiksimies 2012. gada akcijas dienā. Przechodzimy do głosowania. Labi, tagad varam pievērsties balsojumam. Darba kārtībā ir paredzēta balsošana par zvera kunga ziņojumu jaunatne kustībā pamats Eiropas izglītības un apmācības sistēmu uzlabošanai. Lūdzu balsojumu, kurš par? pret atturas pieņemts. Tagad darba kārtībā ir paredzēts balsojums par rezolūciju, ko sagatavojusi Hanibolas kundze. Bērnu grīnā izglītošana. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemta. Es apsveicu abus referentus par viņu sagatavotiem ziņojumiem. Tagad darba kārtībā ir paredzēts balsojums par pieciem rezolūciju projektiem par protokolu atjaunošanu zivsēniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islām Republiku. Nav iesniegt nik grozījumi. Sāksim balsot par kopīgo rezolūcijas projektu, kurš par, pret, atturas Pieņemts. Apsveicu referentu. Tagad balsosim par uh, diviem rezolūciju priekšlikumiem par publisko iepirkumu un uh, tiesiskā ietvera mainīšanu šajā sakarībā. Ies, iesniegušas rezolūcijas ir četras politiskās grupas. Pirmais grozījums, kurš par? pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Elektronisks eh, balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. es atvainojos, norādīts. Otrais grozījums, kurš par? Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais grozījums par? Pret? Atturas? Pieņemts Pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par kopīgo rezolūcijas projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņems. Tagad pievērsīsimies balsojumu par septiņiem rezolūciju priekšlikumiem par eh, krīzi Eiropas zivsaimniecības nozarē naftas cenu pieauguma dēļ. Izskatīsim kopīgo rezolūciju projektu iesnieguši 5 politiskās grupas. Otrais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Nē, es atvainojos elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Vēl viss nav balsoši. Beidzam balsot. Norēdīts. Trešais eh, punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vēl viss nav balsoši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais punkts, kurš par? Pret. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par pret, atturas, norēdīts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad balsosim par visu rezolūcijas projektu ar personālu balsojumu. Balsosim, sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pievērsīsimies uh, sešu politisko grupu rezolūciju projektiem par mazās uzņēmējdības akta pārskatīšanu. Devītais uh, punkts. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa par? Pret? Atturas? Pieņemta. Trešais grozījums par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, norādīts. 21. punkts. Balsājums pa daļām, trīs daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par? pret, atturas, pieņemta trešā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 29. punkts par pret atturas pieņemts. 9. grozījums par Mūtisks grozījums iesniegusi Cavels kundze. Vai jūs vēlaties eh, runāt par šos mūtisko grozījumu Cavels kundze, lūdzu? Priekšsēdētāji, Mēs eh, visi vakar vienojamies par kopīgu grozījumu, kas ir šāds - atzīmē pieaugošo nelegālo tirzniecību visās dalībvalstīs ar viltotiem un pirātiskiem produktiem, kas tiek importēti no trešajām valstīm, kas apdraud Eiropas eh, MVU konkurētspēju. Mēs visi vienojāmies, eh, tad visi autori vienojās par šo grozījumu. Vai ir kādi iebildumi? Lūdzu, piecelieties kājās, ja jums ir iebildumi. Tātad balsosim par devīto grozījumu ar mutisko grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. Saistais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad eh, balsosim par visu rezolūciju par, pret, atturas. Rezolūcija ir pieņemta. Tagad pievērsīsimies Merkises kundzes ziņojumam. Jā, apsveicu iepriekšējo referenti. Tagad Merkises kundzes ziņojuma Inovācijas Savienība pārveidojot Eiropu pēc krīzes pasaulē. Pani Tikau, chciała nam. Tikau kundze vēlas ko teikt, jā? Jā, es eh, vēlējos aicināt kolēģus balsot pār pirmo grozījumu, jo šajā grozījumā mēs atbalstām lielāku finansējumu inovāciju politi politikai. Taču mēs svītrojam vārdus, kur ir runa par lauksainicības politikas finansējumu. Kodamā kundze, šīs nav diskusijas, mums nav laika vairs diskusijām. Tagad eh, balsosim par Inovāciju savienību. Pirmais grozījums par pret elektronisks balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 128. punkts par daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret atturas pieņemta. Tagad eh, balsosim par eh, rezolūcijas projektu ar grozījumiem. Nē, elektronisks eh, balsojums par 128. punktu otro daļu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas projektu ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsveicu referenti. Tagad ir paredzēts balsojums par rezolūcijas priekšlikumu no nodarbinātības komitejas par starptautiskās darba organizācijas konvenciju tās papildināšanu ar ieteikumu par mājkalpotājiem. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, elektroniski pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums ir pieņemts. Tagad balsosim par visu rezolūcijas projektu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums par lauksaimniecības komitejas rezolūcija priekšlikumiem rezistence pret antibiotikām. Sākam balsot, nav iesniegti grozījumi. Tagad eh, balsosim par 21. punktu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. R apsvērums. Nē, pārbaudīsim 21. punktu. Sākam balsot ar elektronisko balsojumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad R apsvērums. Kurš par? Pret. Pieņemts. Tagad viss rezolūcijas projekts. Kurš par? Pret. Atturas. Rezolūcija ir pieņemta. Tagad Šākis konzas ziņojums kultūras nozīme Eiropas Savienības ārējās darbībās. Nav iesniegti grozījumi, sāksim balsot par devīto punktu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsoši? Beidzam balsot. Pieņemts. 15. punkts. Kurš par? pret atturas pieņemts. 21. punkts, kurš par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 29. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 31. punkts. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa par? Pret atturas pieņemta. 38. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 50. punkts padaļām, divās daļās. Kat, par katru daļu balsosim ar personālu balsojumu, par pirmo daļu tādu balsojumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļā sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad rezolūcijas projekts. Balsojam ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Šākas kundzi. Tagad eh, darba kārtībā ir paredzēts balsojums par Sančesa Šmitas ziņojumu. Kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana. Izskatīsim rezolūcijas projektu. Nav iesniegti grozījumi. 30. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņems. 63. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņems. Otrā daļa par. Pret. Pārbaudīsim elektronisko trodaļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par visu rezolūciju, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsveicam uh, Sančesa Šmitas kundzi. Tagad pēdējais balsojums šodien. Darba kārtībā ir paredzēts balsojums par rezolūcijas priekšlikumu Sarajeva kā Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā. Nav iesniegti grozījumi. Kurš par šo rezolūciju? Pret, atturas, pieņemta. Lielas paldies! Tas nozīmē, ka balsojums ir beidzies. Okay.